Runājot par vakardienas uh, priekšlikumu, uh, sieviešu tiesību un vienlīdzības komitejas priekšlikumu par kopīgo viedokli par jautājumiem, kas ir saistīts ar uh, milzīgu digitālo aizu uh, starp uh, dzimumiem. 24, gadu, uh, 24 stundu laikā šis priekšlikums netika iesniegts, tāpēc arī saskaņā 137.2 uh, punktu šis priekšlikums līdz ar to tiek apstiprināts. Liels paldies! Un tagad nākamais pēdējais šos šīs dienas darba kārtības.